Okay, colleagues, good afternoon, everyone. Sveicināti, kolēģi! Sākam sanāksmi. Jaunākā informācija tieši par trialogu sarunām par uh, patērētāju jautājumiem un par tirgus bloķēšanas jautājumiem. Vēl ir jautājums, vai jums ir kāda ierosinājums daļai citi jautājumi. Un vēl tik atņemams, ka šī sēde arī tiek straumēta tiešsaitē un līdz to sveicināt arī visi mūsu sakotāji. Un tāpat arī atgādināšanas par aplikāciju, kas ir pieejama jums visiem deputātiem, aicinu jūs to arī izmantot. Tālāk, nākamais jāapstiprina iepriekšējais sēdes protokols 24. 25. 26. aprīlis to protokols ir apstiprināts. Tālāk skatām. Aktuāla informācija tātad par trialogu sarunām. Pirmkārt, Olgas Simonava ziņojums, regulas priekšlikums par sadarbību starp valsts iestādēm, kas atbild par patērētāju tiesību aizsardzības nodrošināšanu. Lūdzu, Olga. Jāpaldies priekšsādātāji jābaro pāris vārdi tieši par pašu trilogu. Mēs jau tagad piedzīvājam iz, un izskatījām šos jautājumus otrajā trilogā. Mums, pēdām, bija arī vairākas tehniskās sanāksmes, un var teikt droši, ka esam panākuši nozīmīgu progresu daudzos būtiskos jautājumos. Parlamentam izdevās aizstāvēt savu nostāju, un tagad, protams, sagaidām, ka dalībvalstis, nu, reaģēs. Sarunas turpinās. Mēs skatāmies pirmās alternatīvas. Nu, tad uh, mums vēl svarīgākais, lai būtu spēcīgas iestādes, kas spēj nodrošināt uzraudzību, kā ir Eiropas parlaments. Panākt ļoti svarīgo jautājumu pār patērētāju tiesību aizsardzības organizāciju stiprināšanu. Un par to, ka mēs atbalstam godīgus tirgotājus. Un komisija jābūt ļoti skarbai pret visām tiesībām, tiesību pārkāpumiem. Ja mēs salīdzinām līdzinā regulējumu un tiesību piemērošanu, lūk, ja visi turpinās sadarboties līdzīgā garā, kāds ir līdz, līdz šim, esmu pārliecināts, ka mēs pieņemsim ļoti liederīgu instrumentu, ar kuru palīdzību varēsim nodrošināt labāku tiesību piemērošanu Eiropas Savienības tirgū. Tagad esam gatavi turpmākām trilogu sarunām. Paldies, Alga! Lūdzu, vai citi komentāri? Ja nav, tad lūdzu tālāk. Par ģeobloķēšanu. Blok, tātad, kad skatāmies, tātad, kas ir princips, kura pamatā ir vai nu pilsonība vai rezidences vietā Eiropas Savienībā. Jā, lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Šī bija, protams, ļoti konstruktīva sanāksme. Ēnu referenti gan laikam nav atnākuši, lai gan ēnu referenti piedalījās. Un es līdz to varēju sniegt tādu pārliecinošu saskaņotu Eiropas Savienības pozīciju. Tas bija ļoti nozīmīgi, ka tas bija iespējams, lai nevajadzētu vairs turpināt diskutēt iekšēnē, mūsu iekš savā starpā, mūsu nostāja, tas jau bija skaidri atrunāts un tas viss izdevās. Protams, ir vairākas problēmas. Un šīs eh, problēmas arī pastāv sarunās ar padomi, un tie nozīmīgākie jautājumi lūk ir šādi. Mums jāpieturas iespējami pie savas pozīcijas. Un šie jautājumi ir šādi. Četri jautājumi. Pirmkārt, piemēram, mēs tiesības, ja? ja nu, kuras likums tad piemēro šajās situācijās, ja ja uzņēmumi pārceļ vai nepārceļ savu darbību uz citu dalību valsti. Tam viss nevar būt ļoti precīzi jāatraksta, ko nozīmē tiešais vai netiešais veids. Mums kaut kā bija ļoti labs priekšlikums. Eh, padomē viņš īsti nepatīk, bet eh, es domāju, mēs atradīsim vienot nostāju. Gal galā man jau ir sajūta jau pēc pirmās sanāksmes, ka tas ir iespējams. Otra lieta. Pasīvās eh, tirzniecības ierobežojums. Tas nozīmē tajā brīdī, ka piegādātais nepieļauj tirgotājiem tirgot viņu preces ārpus noteiktās teritorijas, nu tad tas arī jāuzskata par ģeobloķēšanu. Padomē tā ir milzīga problēma. Audiovizuālā satura iekļaušana. Likās, ka padomē ir atvērta mūsu priekšlikuma. Nu, jāskatās. Pārskatu klausulu. Nu, ja mēs domājam, ka vajadzētu iekļaut audiovizuālo saturu, uh, Un tās padomēji šobrīd ir ļoti satraukums, liels satraukums. Parasti viņi uzskata, ka tas nav vēlams. Mēs savukārt vēl vēlamies un tāpat arī atrunāt, kad tas īsti notiks. Nu, labi, šajās sarunās mēs tikai nedaudz pieskārāmies šim jautājumam. Sarunas bijis un konkrēts, tā kā mums vēl būs jāmeklē turpmāk šīs risinājums. Lai, nu, es, protams, nu, cīnīšos par to, lai tas atbilst mūsu nostājai. Paldies, Roza! Lūk, vēl kādi komentāri par ģeobloķēšanu. Labi, tad skatām tālāk. Ziņojums par budžets 2018 projekts un ziņojums par tālāko mandātu piešķiršanu. Vārds tad ir um, mūsu atzinums sagatavo Dal Dan Daniels Daltons, bet vārds Deividam. Jā, paldies. Mēs redzam, kādā ziņā pievienoto vērtību. Mēs tiešām esam vienmērzējušies par to, ka jānodrošina par naudas tērēšanu tādām lietām, kas sniedz skaidru ieguvumu naudokļu maksātājiem. Šajā gadījumā ir tas skaidri nodrošināts un arī domāt par prioritātēm. Paldies arī kolēģiem par ierosinājumiem. Mēs visi ņemam vērā, cik vien tas iespējams mūsu arī piedāvātā projektā. Paldies arī EPP par papildus priekšlikumu trešajā kompromisa grozījumā, kas arī skar šo astoto grozījumu, un arī par inovācijām un apjomu ekonomikas veicināšanu un virzīšanos uz lielākiem tirgiem, kas ir, protams, apsveicinami. Paldies arī Audrī par kompromisa, otrā kompromisa grozījumiem, kur saņemām šodien, un arī mums ir pieņemušies atsauces uz nozarēm, rūpniecību un dalībvalstīm. Un ir dažas lietas, protams, kuru mēs tad vēl skatām. Mēs varam teikt, ka gandrīz viss joms ir saistīts ar, ar pielāgošanos digitalizācijai mainīgā pasaulē. Un tāpat arī patērētāja tiesības un horizontālo jautājumi, kā piemēram Solvit, Eiropas patērētāja tīkla izveidi Tālāk lielais Eiropas muitas kodeks, kas arī vienmēr pieprasa finanšu resursus tā īstenošanai, un IT sistēmas kā UCC, un vienkāršots muitas procedūras, un līdz to cīņu pret krāpniecību. Tāpat arī to, kādiem standartiem mēs varam nodrošināt labāku Eiropas Savienības noteikumu ievērošanu. mazie video uzņēmumi, klasmē nepieciešamais finansējums un arī attiecīgā tīkla izveida. Un tad vēl dažas citas prioritātes, kuras mēs papildus arī esam atzīmējuši. Bet kaut galā mums ir jāpierāda, ka mēs rīkojamies naudu atbildīgi, tātad ievaram fiskālo disciplīnu un atbildību. Lai gan mēs arī runājam par prioritāriem tēriņiem, uh, vienlaiks mums tomēr jāskatās, ka mēs varam ietaupīt naudu budžetā. Tas, protams, sarežģīti apzinoties līdzinējo budžetu. Šie atzinumi ir domāti par tikai un vienīgi mūsu jautājumu, tad vien to, to tirgu. Bet, nu, ir arī cits, cits sadaļas Eiropas budžetā, kuram nav tieši šī skaidra pievienotā vērtība tik ļoti lielā mērā, kā tas ir viena no tām tirguma. Bet nu, mēs varam runāt tikai par šo sabiedrību vienoties tirgus. Un tālāk, kur mēs skatām. Es ļoti ceru, ka mēs spēsim par visu arī 8. jūnijā ļoti labi nobalsot. Paldies! Paldies, Daniel! Lūdzu, tādu komentāru politiskām grupām. Es tur esmu kungs. Grazie. Thank you, Madam um, Chair. Um... Paldies. Gerīdā eh, eh, prezidente. Godētā priekšsēdētāja, Daltona kungs, kolēģi. Gribētu apsveikt referentu par uh, paveikto darbu pie šī referenta un arī par kompromisa grozījumiem. Trešais kompromiss ļoti svarīgs. Liels paldies! Paldies, kas ir pieņēmuši šo mūsu grozījumu lieliski. Un tad, nu, galvenās idejas, kādas ir šajā atzinumā, ir vēstījums uh, budžeta komitejai. Um, politikas, kuras koncentrētos uz patērētāju aizsardzību, un tajā 18. gadā jāparedz atbilstīgs budžets. Mums ir arī prieks, ka ir arī um, šī mandāta teksts sarunām. Uh, Un arī at, at, tiek uh, ļoti labi atbalsts, atspoguļots arī mūsu komitejas prioritātes vietas tirgus, mūsu centrālais mērķis ekonomikas attīstībai. Tas ir ļoti svarīgi, lai es ekonomiski varētu attīstīties, lai tas būtu pilnībā integrēts vienotais tirgus. Un tad ir arī jāizceļ. Uh, arī mazo vidējo uzņēmumu loma, arī jaunu uzņēmumu, mikro uzņēmumu loma, es uh, tirgu un ekonomikā digitālās uh, izmaiņas, inovācijas, internacionalizācija, kā arī piekļuvi trešo, trešo valstu tirgiem, lai uzlabotu konkurēt spēju mūsu uzņēmumiem startautiskā līmenī. Un tad, uh, jā, jā Tik osmē programmā jāparedz nepieciešams finansējums, un zinu, ka arī daudz kolēģi piekrīt arī šai idejai par papildus finansējumu. Tad arī jā, tad, tad uh, šis adekvātais finansējums arī patērētāja aizsardzību aģentūrai, lai tā varētu pildīt savus uzdevumus. Paldies! Thank you very much, Tono, and now for the S&D. Paldies, tālāk S&D. Vanā Nikola Kantī, lūdzu. Grazie, prezident. Paldies. Jā, Grapinī kundze nevarēja ierasties, līdz ar to es nolasīšu viņas komentārus par grozījumiem. Vispirms vēlos pateikties uh, referentam Dalton kungam, ēnu referentiem par lielisko sadarbību. Ir iesniegti 16 grozījumi, izstrādāti četri kompromisa grozījumi, kas integrē lielāko daļu S un D grozījumu idejas. Uh, nepieciešamību stiprināt konkurētspēju Eiropas Savienībā. Tādēļ ir tiešām svarīgs arī atbilstīgs būdžets, kas atbalstītu pārējo uz digi, vienoto digitālo tirgu, lai arī veicinātu uzņēmumu, industrializāciju, internacionalizāciju te norādu to, cik svarīgi ir izveidot tādu es politiku, kas aizsargātu patērētājs, bet arī būtiski ir noteikti normas, lai varētu uzraudzīt preču nekaitīgumu, īpaši digitālajā tirgū. Šie standarti ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu iekšējā tirgus konkurētspēju, līdz ar to būs svarīgi arī iesaistīt visus patērētājs un iesaistītās puses šajā standartizācijas procesā Eiropas līmenī līmenī. Tad vēl norāda uz to, cik svarīgas ir ma svarīgi mazie vidē uzņēmumi, cik būtiski tieši arī mikrouzņēmiem un eh, MVU ir aprits ekonomika mūdinu komisiju izstrādāt arī tādu budžetu, kas veicinātu eksportu uz trešo valstu tirgiem veicot tirgus pētījumus, piedaloties starptautiskās izstādēs, uh, un tam līdzīgi. Tad arī svarīgi arī mudināt komisiju palielināt finansējumu apvēr, apvērsnim 2020 un FC plānam, lai uzlabotu vienotā tirgus darbību, lai atbalstītu ES uzņēmumus, kas uh, Veicina inovācijas pētījumus, iekļaušanu. Paldies! Grazie mille, Nikola! Paldies, Nikola! Tālāk citāni referenti šeit nav uz vietas, un labi, tad iespēja izteikties visiem citiem arī. Lūdzu jūs komentāri! Komentāru nav. Uh, atgādināšu tikai tad, ka Sigrija Murisona ir attiecīgi komitejas uh, referents. Un mūsu sagatavotie četri kompromisa grozījumi un 170 grozījumi, jā? Ja? Nē, viss kārtībā. Ā, referenta kungs, jūs varbūt vēlaties ko teikt, jā? Ja? Lūdzu. Jā, pateikšu visam īsi. Es piekrītu kolēģu komentāriem, īpaši maziem vidiem uzņēmumiem. Es ceru, ka tas tiešām arī parādās viscaur kompromisos, un līdz tam mums ir vienot nostāja. Paldies jums visiem! Paldies par darbu! Un tad gaidu nepacietību balsojumu nākošnedēļ. Labi, tātad balsojums būs 8. jūnijā. Un kom, budžeta komitejā balsojums ir 30. Tālāk skatām Eiropas kosmosa stratēģiju atzinuma projekta izskatīšana, ko mēs sagatavojam, un tā atbildīgā ITRE komiteja, un šeit atbildīgā Evelīna Gebhard. Lūdzu, vārds tev, Evelīna. Paldies priekšsādātājiem! Nu, lūk, beidzot arī es varēju sagatavot uh, tādu atzinumu, kas nav obligāti aptverts dažādām pretrunām kāds parasti ir, līdz ko es skatos kādiem jautājumiem klāt. Un šajā gadījumā tas bija tāds jauks izņēmums. Paldies visiem kolēģiem, kas ir sagatavojuši grozījums, kas vēl papildina un uzlabo manu, bagātina manu sagatavoto atzinumu. Un esmu sagatavojis arī sešus kompromisu grozījumus. Drīzāk viņus gan nevarētu teikt par kompromisu, bet vienkārši kopsavilkuma grozījumiem. Jo, kā es teicu, nekāds liels pretrunis vispār mūsu starpā šajā gadījumā nav. Uh, vienkārši vēlam izcelt vienu vai otru aspektu. Pirmajā kompromisa piedāvājumā mēs tad runājam par to, ka Eiropa ir jāizmanto šī iespēja izveidot arī savu līderu un vadošu lomu pasaules stratēģijā, kosmosa stratēģijā un līdz to stiprināt arī ekonomisku attīstību un darbvietu izaugsmu. Otrajā kompromisa apkopumā mēs aicinām Eiropas komisiju nodrošināt arī un veicināt uh, pētniecību, kosmosa pētniecību, lai nodrošinātu arī mūsu līderu pozīcijas nostiprināšanu un attīstīšanu. Trešajā kompromisā mēs izceļam, kā kosmosa tehnoloģijas piedāvā risinājums, kas arī spēja risināt daudz sarežģītus politiskus jautājumus, kā piemēram klimata pārmaiņas, ilgspējīga resursu pārvaldība, migrācija, robežu kontrole un daudz citi saistīti praktiski jautājumi, kur kosmos tieši izpēc spēj dot lielu atbalstu. Tālāk ceturtais kompromiss mēs piedāvājam un arī vēlamies veicināt arī starptautisko atbildību un tādu atbildīgu uzvedību. Un līdz ar to vērsties pret dažādiem uzbrukumiem kosmos, kosmos tehnoloģijām un skait noteikti arī atbildību, kas gan ir kā pašsaprotam lietā. Ja ir tādi uzbrukumi, tad jābūt arī atbildībai. Bet mēs vēlreiz to uzsveram. Piektajā kompromisā Mēs uzsveram, ka ir jārūpējas par to, lai tālāko izsandēšanas, izmeklēšanas uh, tehnoloģijas, kuras ar vien plašāk tiek izmantotas, tās tiktu regulētas. Tad ir jānosaka tieskais regulējums, lai nu, nodrošinātu, ka tiesiski aizsargājam nelegā, pret nelegālām piekļuvēm dažādām tehnoloģijām. Un līdz ar to arī novērstu uh, kropļums konkurencē un nogarināt, nodrošinātu taisnu drošīgu darbvidi un līdz to arī nepieļautu apdraudējumu. Sestajā kompromisā mēs pieprasām, lai komisija īsteno vajadzīgos pasākums, lai Egnos Galileo un Kopernikus programmas tiešām pilnībā izmantotu. Tas ir kā pašsaprotami. Līdz to vēlos tikai teikt paldies visiem kolēģiem par ļoti patīkamu sadarbību. Paldies! Paldies, Evelīna! Nu, tā tas klausīsim politiskās grupas. Lūdzu, Antonija Lopes, EPP vārdā. Thank you, man. Paldies, priekšsēdētāji. Godātāji, godātā referente, Vispirms vēlos pateikties par šo tekstu, ļoti labs darba pamats. Un nu, tiešām šī komiteja ītra ir ļoti labi izstrādājušo tekstu. Manuprāt, kā mēs var, varbūt vairāku, vairāk varētu izcelt iekšējo tirgu un patērēt aizsardzībā esmu iesniegšai sakarā astoņus grozījumus, apārsnes 2020, esam iznājuši Galileo Egnos un citus. Te bija milzīgas investīcijas, tas veicināja arī izaugsmi, stiprināja iekšējo tirgu. Tā, kā, tāpat arī nodrošināt drošāku pakalpojumu mūsu patērētājiem. 230 tūkstoši darba vietas ģenerē tieši kosmosa industrija Eiropā. Dažādi pakalpojumi, kas ar to saista, un tad uh, Um, runa te par vairākiem, ne, vai, 40 miljārdiem um, apgrozījumu. Es domāju, ka šīs investīcijas uh, kosmosa stratēģijā veicinās izaugsmu, veicinās arī mūsu uh, uzņēmumu konkurētspēju. Eiropas kosmosa stratēģija ir ļoti labs piemērs tam, kā mēs varam arī runāt vienā balsī statotiskā līmenī. Un tas ir mm, dažādi. Kosmosa stratēģija mums palīdzēs, palīdz arī glābt cilvēks jūrā. Uh, um, apkaro dažādus ugunsgrēkus un cīnīties pret dabas katastrofām un tam līdzīgi. Līdz ar to es uzskatu, ka jau ieguldītās investīcijas ir sniegušas savus rezultātus. Nu, mums te jābūt globālam spēlētājam. Te ir arī jāveicina Eiropas autonomija, lai varētu izmantot o, uh, o, kosmosu. Veicina arī starptautiskā sadarbība. Eh, tad eh, jau tagad arī GPS eh, rezultāti arī veicina dažādas nozars, nu, piemēram, lauksaimniecību, arī naftas nozare. Nu, mums ir arī jāveicina šo datu pakalpojumu aplikācija attīstība, un te ļoti svarīgi nodrošināt arī visu šo datu sadarbspēja. spēja Un tad arī tieši mēs tad veicinātu iekšējo tirgu un, protams, jārunā par patērētāju aizsardzību un tālāk par pragmatiskāku aspektu. Es tikai vēlētos vairāk arī otro grozījumu iekļaut pirmajā kompromisā, jo es uzskatu, ka kosmos nav izdevumi, bet investīcijas, ja tās tiek pareizi uh, ieguldītas un ar uh, ilgtermiņu vīziju. Un piektajā uh, kompromisā man ir vēl tras šaubas, bet, nu, mēs vēl strādāsim, lai iesniegtu kādu grozījumu līdz noteiktiem termiņiem, kas ir rītdien. Paldies! Un tagad uh, Dātonkungs EKR vārdā lūdzu. Paldies vēlreiz priekšsēdētāji! Es izteikšos īsi, pateicos arī referentē par ieguldīto darbu. Uh, jo nu, ir visai liels konsensus parlamentā par šo jautājumu. Mēs piekrītām, ka kosmosa stratēģijai ir milzīgas priekšrocības investīcija. Konkurētspējas jomā jākoncentrēs tieši kosmosa industrijas pakalpojumiem, kas vislielākā atdeve tieši, ja mēs skatāmies, ko par to maksā nodokļu maksātāji. Tad vēl jāsagaida arī, protams, DSF ir jāpalielina budžets, un to var, tam var piekrist, bet nu esam šeit arī iesnieguši grozījumu, proti eh, mums ir jāparedz fiskālā neutralitāte Eiropas kosmosa stratēģijā. Ja mēs prasām papildus investīcijas dažās jomās, tad jābūt drošiem arī, ka samazinam investīcijas citās jomās, kur, vērt, kur vērtība nav tik liela, jo, nu, kosmos, jā, arī var būt investīcijas melnais caurums, jo nav jau skai, skaidrs skaitlis, cik daudz naudas ir jāinvestē eh, šajā stratēģijā. Tā, līdz ar to šī izdevuma ir jākontrolē. Tad arī EKR ir iesniedz vēl vienu grozījumu, lai mudinātu arī valsts finansējumu rezultātu publicēšanu, lai tie būtu pieejami plašākai sabiedrībai. Mēs saprotam, ka kosmos pētniecībā ir nepieciešams veikt investīcijas, tur ir milzīgs ekonomiskais potenciāls. potenciāls. Un tad vēl divas lietas. Pateicos referentē par ieguldīto darbu. Es domāju, ka mēs esam. Uh, uh, uz vienas līnijas, un tiešām brīnišķīgs varētu pie kaut kā tāda, kas neizraisa pārāk lielas pretrunas. Un tagad Dalda Vārda Laka kungs, paldies. Lokegārda kungs. Jā, mēs varam tikai vienīgi atbalstīt šīs stratēģijas mērķi, proti stiprināt Eiropas Savienības lomu, arī atbalstīt mazos vidējos uzņēmumus lielos uzņēmumus. Nu, tas viss liekas ļoti pašsaprotami. Un skatot grozējumus, es redzu, ka ir nepieciešams izcelt to, cik svarīgi ir formulēt pozitīvu atzinumu, īpaši koncentrējoties uz sekojošām idejām. Ir tekstam jābūt ambiciozākam, jāatzīst Eiropas kosmosa stratēģijas potenciāls, kas veicina nodarbinātību izaugsmu un konkurētspēju trešais grozījums par to runā. Tad arī vēl ir jānodrošina labāk pieeja eh, zemes novērošanas datiem, izmantojot dažādas mākoņu datu platformas, jo var mm, iz, izveidoties arī jauns šis uh, kosmosa uh, pakalpojuma tirgus, un tā ir milzīga iespēja um, uzņēmiem, tas ir jāatzīst un jāizceļ. Uh, par telekomunikāciju kodu, tad arī ņemot vērā arī iekšējo tirgu, būtu varbūt vairāk jārunā arī par satelītu tehnoloģijām un par iespēju tās savstarpēji savienot, jo nu, tas var izraidī, izraidīties tiešām finansiāli izdevīgi, jo īpaši jau lauku zonās. Te ir jāizmanto maksimāls potenciāls. Nu, lūk, tas šķiet arī viss priekšsētāji. Paldies! Paldies, Mārtiņ! Vai vēl kāds ēnu referents? Džulija, lūdzu. Take your time. Thank you, Madam Chair. Uh, Pateicos, priekšsētājs kundze. Vispirms es gribētu pateikties Gebhards kundzei par kompromisa grozījumiem. Es do, domāju, ka e, šie grozījumi atspoguļo arī daudz no mūsu ieteikumiem, un līdz ar to varam, protams, tos atbalstīt. Ir vēl divas papildus grozījumi, ko esam iesnieguši. Uh, papildinām ar vienu punktu, kas vēl nav kompromisa grozījumos. Mēs vēlētos arī, lai referenti un cits politiskās grupas mūs atbalstītu, jo šie papildus punkti arī iekļauj jaunus elementus. Attiecībās kosmosa stratēģija 16. grozījums un 23. grozījums ir tie, par kuriem es runāju lai sasniegtu Eiropas kosmosa stratēģijas ambiciozos mērķus, vispirms ir uh, jāmudina alternatīvās palaišanas tehnoloģijas un ekodizaina princips, uh, kad mēs runājām par um, visiem šiem kosmosa aktīviem un šīm palaišanas tehnoloģijām. Tas jau daļai notiek šodien, ir iekļaut šie principi arī tīrā kosmosa iniciatīvā. Un mēs gribētu arī uh, izplatīt šo paraugu praksi un to arī minām tādējādi 16. grozīmā. Par 23. grozīmu aicinām dalību valstis nodrošināt to, lai arī šifrēšanas tehnoloģijas tiktu plašāk izmantotas un lai varētu nodrošināt komunikāciju drošību un um, um, tas arī būtiski ir nodokļu maksātājiem, kas finansē šīs tehnoloģijas, jābūt drošiem, ka naud, šī nauda netiek investēta um, varbūt tādā vājā tehnoloģijā, bet uh, drīzāk, ka tā tiek investēta drošā tehnoloģijā un kā visas šīs investīcijas kosmosa industrijā tiek veiktas ļoti saprātīgi un apsvērti. Ceru, ka visi piekrīt, ka piesardzības principam ir jābūt tādam, kas ir jāievēro arī tad, kad prasām šai jomai lielāku budžetu. Ceru, ka kompromisa grozījumi un šie papildus grozījumi tiks pieņemti, atbalstīti. Pateicamies referentei par izcilu ziņojumu. Paldies, Džolija! Vai vēl kāds kolēģis vēlas izteikties? Labi. Atgādināšu, ka balsosim komitejā 8. jūnijā. Un Nītre komitejā balsojums būs 21. jūnijā. Tagad vārds referentei, lai jūs varētu noslēgt debats. Jā, tagad šeit es möchte mich noch mal. Äh, paldies. Vēlreiz. Paldies visiem. Un būšu īpaši pateicīga arī kolēģiem, kas äh, lūdz äh, vēl man dažas lietas precizēt. Piemēram, tieši otrajā, kur mēs zinām izmaksu un investīcijas tad, protams, tas ir jāskata pozitīvi. Bet, ja jums būtu vēl kādi rakstveidierosinājumi, būtu pateicīga. Un vēl tāpat arī jūs varat lūdzu precizēt rakstveidā. Kolēģis no tāds patīs pierašana pa, par lūpiemies jūsu vārdu. Jūs atsiek jums zināmas bāžas. Lūdzu, to rakstiski, lai es varu vēlreiz paskatīties īsti, kas tad tas ir. Un to varat ņemt vērā. Būt pateicīgi. Ā, jūs saprotat vāciski, brīnišķīgi. <laughs> Tātad, ja jūs varētu lūdzu atsūtīt savus uh, komentārus rakstveidā, ko jūs sacījāt par otro kompromisu, tas būtu apsveicami, ja, lai mēs varam atrast tādu nepieciešamo jā, kompromisu. Investīcijas, jā, es esmu vienmēr par tām, kur tas nepieciešams, un otrkārt, jūs esat jums ir zināmas bažas par piekto, lūdzu precīzāk arī, kas tas īsti jums ir uz sirds, būšu pateicīga. Jā, arī par to, ka nodrošam kosmosa izpētes autonomiju un atsevišķiem varbūt citiem sadalas mehānismiem, nu, tas ir ļoti svarīgi. Nu, katrā ziņā arī vēlāk balsošanas rakstēs katrā ziņā atspoguļošu visus šos nostājus, lai jums ir skaidrs, ko nozīmē un kā atsevišķie grozījumi, kuri ņemt vērā. bet arī pie jums, liekas, eh, Fredskundz, es arī atzīmēju plusiņu. Evelīna, and that's. Paldies, Evelīna. Noslēdzam tādējā debates par e Eiropas kosmosa stratēģijas atzinumu. Kolēģi, jūs bijāt tik efektīvi, nu tagad ieturēsim nelielu pauzīti. Atsāksim četros. Paldies! mum atjāņšamādā. Kad es savu dienu mūmu.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 Jānis ir vodu, ka labi bija. Hollywood. Tényleg, nem E poi verificano comunque, eh, pure Cardina fece delle verifiche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 Okay. Colleagues, welcome back. Kolēģi, sveicināti atpakaļ zālē. Sāksim balsošanu. Visiem ir kartītes. You don't have the card. Okay, we... Jums nav kartītes. Gaidīsim, vai jums atnesīs kartīti. Vai ir vērts gaidīt? Atnesīs jums. Ja? Okay? Vai visi esam gatavi? Sāksim ar balsojumu par priekšlikumu Eiropas parlamenta padomas regulē par paku pārobežu piegādes pakalpojumiem. Biljana Borzena ir referente. Sveiki! Vai vēlaties izteikties? Lieliski! Yes. So we proceed to the vote. Sāksim balsot. 47. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Kompromisa grozījums 16 par, pret, atturas, pieņemts. 130. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. Noraidīts. Vēlaties pārbaudīt elektroniski? 130. sākam balsot elektroniski. Check is closed. Beidzam balsot elektroniski. Noraidīts. Pāriem pie 131. un 132. grozījuma identiski par pret atturas noraidīts. Kompromiss grozījums 17 par pret atturas pieņemts. Astoņpadsmitais kompromiss grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss grozījums 18. Vai atradāt to? Par, pret, atturas, pieņemts. Kompromisa grozījums 19 par, pret, atturas, pieņemts. Kompromisa grozījums 19. par pret atturas pieņemts. Divsimt divdesmit astotais, divsimt divdesmit devītais identiskie grozījumi par pret atturas noraidīts. Kompromis grozījums 20. Balsojam blokā ar desmito kompromis grozījumu par pret atturas pieņemts. 268. Uh, grozījums, 273. grozījums. Lokā balsojam jau identiski par pret atturas pieņemts. Pārbaudām elektroniski. Pārbaudīsim elektroniski No 68, 268 līdz tādam blokam grozījums sākam balsot, beidzam balsot, pieņemti. Nē, atvainojiet, norēdīts. 284. Nē, tomēr 285. Atvainojiet, kolēģi par. Tas atkrīt, jo 268, 273 ir pieņemts. Tātad 285 par pret atturas pieņemts. 287 par pret atturas noraidīts. Kompromis grozījums 22 par pret atturas pieņemts. Kompromis grozījums 23 blokā ar 14. kompromis grozījumu par pret atturas pieņemts. Pāriem pie 46. grozījumu par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim grozījumu 46 elektroniski. And check is closed. Beidzam balsot elektroniski. Pieņemts. Četrdesmit astotais grozījums, mutisks grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss grozījums viens apsvērumu punktos par pret atturs pieņemts. Grūzījums 53 par pret atturas pieņemts. Grūzījums. Pārbaudām elektroniski. Neviens gan to nelūdz, bet pārbaudīsim elektroniski 53. grozījumu. Sākam balsot elektroniski. Vote, colleagues. Lūdzu, balsojiet, kolēģi. Beidzam balsot. Noraidīts. Piecdesmit piektais grozījums. Piecdesmit ceturtais par pret atturas noraidīts. Par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektronisku 55. grozījumu. Beidzam balsot elektroniski, noraidīts. Kompromisa grozījums 2 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss grozījums 3 par pret atturas pieņemts. Kompromiss grozījums 3 par pret atturas pieņemts. Kompromiss grozījums 6 par pret atturas pieņemts. Kompromiss grozījums 4 atkrīt, līdz ar to pievēršamies 67. grozījumam par pret atturas. Pārbaudām elektroniski 67. Un tas ir pieņemts 18 pār 17 pret. 68. grozījums par pret atturas noraidīts. Kompromiss grozījums 5 par pret atturas pieņemts. 76. grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski 78. Beidzam balsot elektroniski un tas ir pieņemts. Kompromisa grozījums septiņi. Nē. Tātad pievēršamies 83. grozījumam par pret atturs noraidīts. Kompromiss, nē, pārbaudīsim tomēr elektroniski 83. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss starpību. Kompromisa grozījums 9 par pret atturas pieņemts. Kompromisa grozījums 10 atkrīt. 11. kompromisa grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromisa grozījums 12 par pret atturas pieņemts. 102. grozījums, kas ir identisks 103. par pret atturs noraidīts. 104. grozījums par pret atturs. Man, protams, būtu jāparvada elektroniski lūdzu 104. grozījums. Beidzam balsot, noraidīts. 101. grozījums par pretaturas pieņemts. 105. un 106. grozījums identiski par pret atturas pieņemts. 107. grozījums atkrīt 108. par pret atturas pārbaudām elektroniski. Pārbaudām 108. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss grozījums 13 par, pret, atturas pieņemts. 111. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss grozījums 14 Par to nebalsojam. Un pārējiem pie 114. grozījuma par pret. 115. Pret, par pret. Atturas noraidīts. 116. par pret. Atturas noraidīts. Kompromiss grozījums 15 par pret atturas pieņemts. Galīgais elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Pieņemts 28 par 6 pret 2 atturas. Apsveicu referenti. Un tagad, kolēģi, pievērsīsimies um, Ziņojuma projektam Eiropas standarti regulas ES 1025 šķērsvīt 2012 īstenošana. Referente ir Marlēna Mici. Vai jūs vēlaties ko teikt? Lūdzu. Es tikai gribētu jums pateikties, eh, pateikties no visas sirds visiem ēnu referentiem, kas eh, ļoti aktīvi ar mani sadarbojas, kā arī politiskajiem padomniekiem. Paldies un aicinu balsot. Paldies. Ehm, Un tagad balsosim. Kompromis grozījums viens par pret atturas pieņemts. Kompromis grozījums divi par pret atturas pieņemts. Grozījums 28 par pret atturas pieņemts. Kompromis grozījums 3 par pret atturas pieņemts. Kompromis grozījums 4 par pret atturas pieņemts. Grozījums desmit no tranda par pret atturas pieņemts. Kompromiss grozījums pieci par pret atturas pieņemts. Kompromiss grozījums seši par pret atturas pieņemts. Kompromiss grozījums septiņi par pret atturas pieņemts. Un tagad pārējām pie 11. grozījuma itre par pret atturas pieņemts. Grozījums 48 par pret atturas noraidīts. Kompromisa grozījums 8 par pret atturas pieņemts. Grozījums 51 par pret atturas noraidīts. Grozījums 52 par pret atturas pieņemts. Noraidīts. Grozījums 12 no itre par. Nē, to var uzskatīt par pieņemtu. Sastais grozījums no trāna par. Pret. Atturas. Pieņemts. Septītais grozījums no trāna par. Pret. Atturas. Pieņemts. Kompromiss grozījums 9 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pāriem pie ITRE 22. Par, pret, atturas pieņemts. Grozījums 58. Par, pret, atturas noraidīts. 59. grozījums par, pret, atturas pārbaudīsim elektroniski. We check 59. Pārbaudām elektroniski 59. Beidzam balsot. Pieņemts 19 uh, par 17 pret. 8. grozījums strāna par pret. Atturas pieņemts. Kompromis grozījums 10 par pret. Atturas pieņemts. Pāriem pie itre 5 par pret. Atturas pieņemts. Kompromis grozījums 11 par pret atturas pieņemts. Kompromiss eh, grozījums 63 eh, kā papildinājums par pret atturas noraidīts. Grozījums vēlaties pārbaudīt elektroniski. 53. 63. pārbaudām elektroniski 63. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad pārējām pie kompromisa grozījuma numur 12 par pret atturas pieņemts. 70. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromisa grozījums 13 par pret atturas pieņemts. Grozījums 72 par pret atturas Noraidīts. 50, 36. grozījums itra par, pret, atturas, pieņemts. 12. grozījums strāni par, pret, atturas, pieņemts. Kompromis grozījums 14 par, pret, atturas, pieņemts. Itra 20 par, pret, atturas, pieņemts pieņemts. Kompromiss grozījums 15 par pret atturas pieņemts. Itre 42 par pret atturas pieņemts. Tram 11 par pret atturas pieņemts. Trīs tran par pret atturas pieņemts. Grozījums 76 par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski 76. grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Amendment 77. 77 par pret atturas pieņemts. 78 par pret atturas. Pārbaudām elektroniski. 78. lūdzu. Pieņemts 90 pret 17. 16. kompromiss. Pieņemts. Tālāk kompromiss 17 par pret atturas. Pieņemts. Itrē 27 par pret atturas. Pārbaudām elektroniski. Itrē 27. Beidzam balsot. 18 pret 17 pieņemts. Tālāk itre 26 par pret atvers pieņemts. 93 3 par pret pie, atvers pieņemts. 97 par pret atvers noraidīts. Elektroniski 97. lūdzu. Beidzam. Noraidīts. 98. Par. Pret. Atturas. Pārbaudām elektroniski. Kolēģi, te ļoti tā kā puses pusi. Lūdzu, to rādiet savu balsojumu ļoti precīzi, tad rokas. 17 pret 17 atkrīt. Desmit deviņi par. Pret. Man liekas, ka rāpi no, daži nobalso gan par, gan pret. Kolēģi, izdomājiet tad. Labi, tad elektroniski.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 103. pār pret atturas noraidīts. Tālāk 18. kompromiss grozījums pār pret atturas pieņemts. Tālāk 106. Lūdzu, skaidri celiet rokas par pret atturas. Lūdzu, pieņemts. Pieņemts.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 pieņemts. Tālāk, tran 13 par pret atturas pieņemts. 118 tālāk par pret noraidīts. 22. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tālāk 38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 123 par pret atturs noraidīts. 124 par pret atturs noraidīts. 125 par pret atturas noraidīts. Pārvadām elektroniskiem 125. Lūdzu. Paldies. Noraidīts. 126. par pret atturas norādīts. 100, ne, kompromiss. Nē, 127 par pret atturas norādīts. Kompromiss 23 par pret atturas pieņems. Tālāk. 129. par pret atturas norādīts.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 pret atturas pieņemts. Noraidīs vīrošanu. 136 atsaukts. Tālāk 137 par pret atturas. Pieņemts. 138 par pret atturas noraidīts. Kompromiss numur 27 par pret atturas pieņemts. Tālāk. Kompromiss 24 par, par eh, atturs pieņemts. Tran 4 par pret atturs pieņemts. Kompromiss 25 par pret atturs pieņemts. Tālāk skatām 149. grozījumu par pret atturas pieņemts. 150. par pret pret atturas pārbaudām elektroniski. Lūdzu, 150. elektroniski. Pieņemts. 151. par pret atturas pieņemts. 152. par pret atturas noraidīts. Kompromiss 26 par pret atturas pieņemts. Tālāk 156 par pret atturas pieņemts. Tālāk apsvērumu punktī pirmais par pret. Lūdzu, celiet rokas. Elektroniski lūdzu. Pirmais grozījums. Beidzam. Pieņemts. Otrais grozījums par pret atturas noraidīts. Trešais grozījums par pret atturas noraidīts. Nu, labi, pārbaudām elektroniski. Pieņemts. Tālāk, ceturtais grozījums pārpretā turis pieņemts. Kompromiss 28 par pret atturs pieņemts. Tālāk skatām sesto grozījumu par pret atturas noraidīts. Devītais par pret atturas noraidīts. 29. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tālāk 30. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tālāk 15. par pret atturas pieņemts. Noraidīts 16. par pret. Labi pārbaudām 15. elektroniski lūdzu. Noraidīts. 16 par pret atturas pieņemts 17 par pret atturas pārbaudām. Lūdzu, elektroniski. Paldies. Ar vienu balsi tomēr pieņemts. Pārsvaru. Pieņemts. 18 par pret atturas noraidīts. 31. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tālāk 23. grozījums par pret atturas noraidīts. Labi, pārbaudām elektroniski 23. Lūdzu. Beidzam. Paldies. Pieņemts. Tran A par pretaturs pieņemts. Un kā labi balsojums elektroniski lūdzu. Pieņemts. Ar 34 balsīm pār, diviem atturēties un nevienam nebalsot pret. Apsveicu referentu. Tas arī bija mūsu balsojums par Eiropas standartiem attiecībā uz 2020. Un pēdējais balsojums, kolēģi, lūdzu mazu pacietību un aktīvu rokcelšanu. Tātad, ko mēs skatīsim par produktu ilgāku dzīves ciklu, kas ir līdz ar to iegums patērētājiem un uzņēmumiem. Paskāls Duro. Paskāl, lūdzu vārds. Nē, nu tad paldies. Jā, ļoti labi, te ķeramies pie lietas. Pirmais grozījums eh, - kompromiss pirms eh, par pret atturas pieņemts. 51. Jā, atturas pieņemts. Kompromiss numur 2 - par pret atturas pieņemts. Tālāk 57. grozījums par pret atturas. Noraidīts tālāk kompr trešais kompromiss par pret atturas pieņemts. Kon ceturtais kompromiss var pret atturas pieņemts. 4a par pret atturas pieņemts. Kompromiss numur 5 par pret atturas pieņemts. 6. kompromiss var pret atturas pieņemts. 7. kompromiss var pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. Devītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. Simtdesmit ceturtais par pret atturas pieņemts. Sāksim tad par 124. par. Elektroniski lūdzu. Pieņemts ar 19 balsīm. 125. Atkrīt. 127. Par. Pret. Atturas. Pārbaudām elektroniski. Lūdzu, 127 elektroniski. Paldies. Noraidīts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 143 par pret atturas pārbaudām elektroniski. Lūdzu. Paldies! Pieņemts! Simt četrdesmit četri. Elektroniski. Lūdzu. Paldies. Pieņemts. Tālāk elektroniski. Nē, atkrīt. 13. kompromiss par pret atturas pieņemts. 151 ir atsaugs tālāk, tātad 14. kompromiss par pret atturas pieņemts. 168. par pret atturas pieņemts. 172 par pret atturas pieņemts noraidīts. Tālāk 15. kompromiss par pret atturas pieņemts. 100. Nē. Orā, mutiskais grozījums numur 1 par pret atturas pieņemts. 16. kompromiss par pret atturas pieņemts. 17. kompromiss par pret atturas pieņemts. 17. par pretaturas pieņemts. 25. grozījums. Elektroniski. Lūdzu. Paldies. Noraidīts. 18 pret 17. Tālāk. Nē, 206, tas īstenībā bija kopā. 207. Elektroniski lūdzu. Man taisnība. Vienmēr. Noraidīts. Divsimt devītais. Lūdzu elektroniski. Paldies. Noraidīts. 18. kompromiss. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. 19. kompromiss. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. 20. kompromiss. Par. Pret. Atturs. Pieņemts. 224. Lūdzu, elektroniski. Paldies! Noraidīts. 17 pret 17. Tālāk par 225. Elektroniski lūdzu. Paldies. Noraidīts. 17 pret 17. NV3. Nē, tu nav iespējams balsot blokā. Eh, par pret atturas noraidīts, NV1 par pret atturas pieņemts, NV4 par pret atturas pieņemts, NV6 par pret atturas pieņemts, NV8 par pret atturas pārbaudām elektroniski. Pieņemts. NV9 par. Atkrīt. NV10 par. Pret. Atturas. Noraidīts. NV12 par. Atkrīt. NV15 par. Pret. Atturas. Pieņemts. NV16 un līdz. Tad NV16 par. Pret. Atturas. Pieņemts. Varam tā balsot blokā, ja piekrīt no 17 līdz 26. NV. Nē, labi, tad pēc kārtas. NV 17 par. NV 17. Lūdzu elektroniski. Paldies. Pieņemts. NV 19. Elektroniski lūdzu. Paldies. Noreidīts. NV20. Elektroniski lūdzu. Paldies. Noraidīts. NV21. Lūdzu elektroniski. Paldies. Noraidīts. NV23. Lūdzu elektroniski. Paldies. Paldies! Noraidīts. M25. Lūdzu. Paldies. Noraidīts. NV26. Lūdzu elektroniski. Paldies. Pieņemts. NV27. Par pret atturs pieņemts. 31 par pret atturas pieņemts. 34 atkarīgi. 36. Lūdzu elektroniski. Paldies. Noraidīts. 38. Lūdzu elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. 39. Lūdzu elektroniski. Paldies. Noraidīts. Nu, Tālāk varētu blakā lūdzu? Nē. NV40. Lūdzu elektroniski. Paldies. Noraidīts. Nu, 41. Lūdzu elektroniski. Paldies. Pieņemts. 46. Lūdzu par pret atturas pieņemts. 48 lūdzu elektroniski. Paldies, pieņemts. 48 par pret atturas pieņemts. 49 lūdzu elektroniski. Lūdzu elektroniski. Paldies. Noraidīts. Tālāk mm, citāti. Kopā, jā? Ja? Viss piekrīt? 1, 2, 3. Nevaram, labi. Pirmais par pret atturis noraidīts. Otrais par pret atturis noraidīts. Trešais par pret atturas noraidīts. Tālāk apsvērumu par ceturto elektronisku lūdzu. Paldies. Pieņemts. Piektais. Lūdzu elektroniski. Pieņemts. Sastais. Lūdzu, elektroniski. Paldies. Noredīts. Septītais. Lūdzu, elektroniski. Paldies. Noredīts. Astotais. Lūdzu, elektroniski. Paldies. Pieņemts. Devītais. Lūdzu, elektroniski. At... Nē, tas atkrīt. Tālāk NVB par. Ā, tas atkrīt. Tālāk desmitais par pret atturas pieņemts. 11. par pretaturs noraidīts. 12. par pret atturas Pārbaudām elektroniski. Paldies. Pieņemts. 13. Atkrīt. 14, 15, 16, 17 atkrīt. 18 par pret atturis pieņemts. NBA. Lūdzu elektroniski. Paldies. Noraidīts. NVG. Lūdzu elektroniski. Paldies. Noraidīts. L. Par pret atturs pieņemts. 20. Lūdzu elektroniski. Paldies. Pieņemts. 21. par pret atturas noraidīts. 22. par pret atturas pieņemts. 23. lūdzu elektroniski. Beidzam, paldies. Pieņemts. Divsimt sestais par pret atturas pieņemts. 27 par pret atturas pieņemts. 28 par pret atturas pieņemts. 29 par pret atturas pieņemts. 30 par pret atturas pieņemts. 31 par ne lūdzu elektroniski. Noraidīts. 32. Lūdzu elektroniski. Paldies. Noredīts. Trīsdesmit trīs par pretā turas pieņemts. Trīsdesmit četri lūdzu elektroniski. Paldies. Noraidīts. 35. Lūdzu, elektroniski. Paldies. Noraidīts. 36. Lūdzu, elektroniski. Paldies. Noraidīts. 37. Par, pret, atvers, noraidīts. 38. Par, pret, atvers, noraidīts. 39. Lūdzu, elektroniski. Pieņemts. 40. Lūdzu elektroniski. Noraidīts. 61. Lūdzu elektroniski. Paldies. Noraidīts. 42. Lūdzu elektroniski. Paldies. Pieņemts. 63. Lūdzu elektroniski. Paldies. Pieņemts. NVC. Lūdzu elektroniski. Noraidīts. NVD pārpret atturs pieņemts. NVE pārpret atturs pieņemts. NVF lūdzu elektroniski. Paldies, noraidīts. NVG par pret atturis pieņemts. NVH par pret atturis pieņemts. NVI par pret atturis pieņemts. NVK lūdzu elektroniski. noraidīts, NVM par pretaturs pieņemts, NVN lūdzu elektroniski. Pieņemts. NVO par pretaturs pieņemts, NVP par pretaturs pieņemts, NVQ par pretaturs pieņemts. Gala balsojums elektroniski lūdzu. Paldies! Nu, lūk, 34, nu, lai pret, viens atturis. Atveicam. Un tas arī viss šodien balsošanai. Mirklīti. Vēl neesam pabeiguši darbu. Mums vēl ir jāizskata